Nieki ir bijuši cietēji lomā visā šajā situācijā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, komisāra kungs. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas būs ieteikums otrajam lasījumam. Maksas noteikšana smagajiem kraus transporta līdzekļiem. Referents ir Elka Traujikungs. Vispirms es došu vārdu referentam četras minūtes, lūdzu. Elka Draujīkungs, jums vārds. Well, Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, kolēģi. Es ceru, ka kuru katru brīdi plenārsēdē mēs ar lielu balsu vairākumu pieņemsim šo vienošanos. Un es domāju, ka eh, tas transporta nozarē būs tāds vēsturisks brīdis, eh, tāds kā ceļa staviņš, kas tiks eh, iesists ceļa malā, lai norādītu virzienu nākamo gadu laikā. Protams, tas ir lielā mērā atkarīgs arī no dalībvalstu politiskās grības, vai tās izmantos sev piešķirtās jaunās iespējas. Mēs īsnībā neko neuzspiežam, mēs vēlamies dalībvalstīm piedāvāt iespējas, un tas ir princips, par kuru parlaments ir iestājies jau vairāk gadu garumā, tātad piesārņotājs maksā. Uh, iekšējo ārēju izmaksu internalizācija un kopīgi ar Vartman Kolas kundzi mēs esam patiešām smagi cīnušies par šo principu iedzīvināšanu. Komisija 2008. gadā piedāvāja priekšlikumu un mēs pie tā strādājām trīs gadus. Tie, kas ar mani sadarbojās, zināja, cik grūti norisinājās sarunas, lai varētu sasniegt kādu rezultātu. Tas ir kompromiss, un tas ir kompromiss starp iestādēm, institūcijām, kā arī institūciju iekšienē. Uh, Mums vajadzēja um, uh, sadarboties ar padomi. Padomē tika pieņemts lēmums ar ļoti mazu balsu pārsvaru, un mēs atstapāmies ar pietiekami lielu pretestību arī paši savās rindās parlamentā, jo daudz uzskatīja, ka esam pārāk ambiciozi. Vēlējos pateikties visiem, kas ar mani sadarbojās, ēnu referentiem, un uh, pateikties arī komisijai un padomē par to, ka esam nokļuvuši tik tālu. Es eh, lūgtu, lai jūs balsojumā eh, balsotu par šo ziņojumu, jo tas ir solis pareizajā virzienā. Tagad eh, dalību valstis papildus jau esošajai infrastruktūrai varēs pieņemt jaunu struktūru, tiks ņemt vērā arī, tiks ņemts vērā arī vides, vidē nodarītais kaitējums un troksnis. Un, uh, ir jādomā arī par uh, neatkarīgu uh, nodevu ieviešanu un uh, ir jāsaprot, ka arī smagās kraus automašīnas pārvietos pa mūsu ceļiem, līdz ar to arī šim transporta sektoram vajadzētu padomāt par mobilitātes uzlabošanu un sava ārtava ieguldīšanu infrastruktūras uzlabošanā ir jāparūpējas arī par iegūto līdzekļu izmantošanu, infrastruktūras uzlabošanā un tīrāka transporta radīšanā. Tātad ir jābūt šai atgriezeniskajai saiknei un cikliskajai pieejai. Mēs saprotam, ka ir eh, jābūt arī eh, lielākai caurskatāmībai dalību valstīm ir eh, jāpaziņo, cik augstas būs šīs nodevas un ko tās ir paredzējušas darīt, lai izveidot labāku transportu sistēmu. Protams, ir jāparūpējas arī par eh, flotas atjaunošanu, runājot par visiem transporta līdzekļiem, kas sver vismaz 3,5 tonnas. Tas ir uh, nopietns solis, lai varētu parūpēties par uh, augstāku mobilitātes līmeni uz mūsu lielceļiem. Un jāsaprot, uh, ka uh, šie traus, uh, kravas uh, līdzekļi, kravas transporta līdzekļi pārvietos pa visu Eiropu, nevis tikai pa dažām valstīm. Uh, Es eh, saprotu, ka mums bija pietiekami dzīvīgas diskusijas par šo jautājumu, un es ceru, ka ir atrasts pietiekami labs risinājums, ir uh, arī paziņojumi no visām trim institūcijām, un es domāju, ka pateicoties uh, radītajam kompromisam mēs varēsim atrast pietiekam labu risinājumu. Dargie kolēģi, noslēgumā es jums vēlējos pateikt, ka eiro viņiet jau nav nekāda burvju eh, nūjiņa, kas problēma atrisinās vienā acu mirklī, bet eiro viņieta ir daļa no pietiekam laba risinājuma ceļā uz ilgspējīgu transportu sistēmu. Jādomā arī par. Um, materiāliem, finansiāliem stimuliem, bet eh, es domāju, ka eiro viņet ir solis pareizajā virzienā, un es lūgtu kolēģis atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Gracias, senor. Paldies referentam! Un tagad es došu vārdu Jorī kungam, kurš uzstāsies padomas vārdā, kundzei, kur uzstāsies padomas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Godātie deputāti! Ungārijas prezidentūras darba sākumā mēs solījām, ka mēs strādāsim, lai Eiropa kļūtu spēcīga. Spēcīga Eiropa, kuras centrā būs cilvēks. Es esmu ļoti apmierināta, ka mēs gatavojamies pieņēma direktīvu, pateicoties kurai Eiropas iedzīvotāja dzīves kvalitāte uzlabosies. Un tāpēc es apsveicu vienošanos ar Eiropas parlamentu par Eiroviņets direktīvu. Priekšlikums par uh, maksu noteikšanu smagiem krāvs transporta līdzekļiem par noteiktas infrastruktūras izmantošanu pareiz ataino situāciju un tādējādi labāk tiek atainota situācija attiecībā uz gaisa un uh, vidas piesārņošanu, sastrēgumu likvidēšanu, klimata izmaiņām. Ir skaidrs, ka komerciālais ceļu transports ir būtiska nozara modernā sabiedrībā. Tāpat ir skaidrs, ka problēmas, kas ir saistītas ar ceļu satiksmi, piemēram, gaisa un strokšņu piesārņošanu, tā arī sastrēgumiem, kļūst aizvien nopietnāks. Uh, Un tāpēc ir nepieciešama inovatīva un piemērota politikas pasākuma, piemēram, jāveicina vidē draudzīga transporta līdzekļu izmantošana, jā, labāk jāplāno ceļu izmantošana, tas viss kļūst aizvien nozīmīgāks. Pasākumi par ārējo izmaksu internet, internalizāciju dos savu pienesumu un arī palīdzēs mazināt eh, negatīvās sekas vidēji. Eiroviņets direktīva palīdzēs mūsu ierobežotos resursus izmantot ilgtspējīgāk un efektīvāk. Šis pasākums ir ļoti būtisks Baltās grāmatas kontekstā, ko nesen prezentēja komisija, kas ir, kuras nosaukums ir ceļa kārte uz vieno transportu jomu, ceļā uz konkurētspējīgu un resursiem efektīvu transportu sistēmu. Es citēju, tas ir pirmais solis ceļā uz mērķi internalizēt ārējās izmaksas attiecībā uz visiem transportu veidiem. Padomu uzskat, ka šis priekšlikums ir viens no būtiskākajiem pasākumiem transporta nozarē, un mēs zinām, ka šis parlaments ir viensprāts ar padomi. Mēs ļoti smagi esam strādājuši, lai panāktu kompromisu, un Gārijas prezidentūra gribētu pateikties uh, referentam Elkadrūji kungam par viņu pienesumu un par viņu vēlmi konstruktīvi sadarboties ar padomi. Pēdējais neatrisinātais jautājums sarunās bija jautājums par atbilstības tabulām. Prezidentūra vēlas uzteikt panākto risinājumu un gribētu uh, vēlreiz atgādināt, ka Ungārijas prezidentūra, at, kuru atbalsta nākamās uh, prezidentūras, un es vēlos arī angliski nolasīt mūsu paziņojumu. Mēs paziņojam, ka padomu un Eiropas parlaments ir panākuši vienošanos trialogā 23. maijā attiecībā uz Eiropas parlamenta un padomas direktīvu, ar ko groza uh, 1099 eh, direktīvu par eh, smago transportu, par daži infrastruktūra lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transporta līdzekļiem, un tas nav pretrunā ar starp institūciju sarunām par eh, korelācijas tabulām. Priekšstādātāji, godētie deputāti, tas ir ļoti būtisks notikums, kas ļoti būtisks fails, kas ļoti labi ietekmēs Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīvi. Mēs apsveicam panākto vienošanos starp abām institūcijām un mēs ar nepacietību gaidām balsojumu par eh, dokumentu, kas ir viens no lielākajiem sasniegumiem Ungārijas prezidentūras darba gaitā. Mēs ceram, ka deputāti šo direktīvu atbalstīs. Liels paldies vēlreiz par jūsu sadarbību Paldies referentam, ēnu referentam, mūsu juridiskajiem ekspertiem, īpaši jautājumā par atbilstības tabulām, un paldies par to faktu, ka mēs esam panākuši vienošanos. Paldies Jorī kundzei, un tagad es gribētu dot vārdu komisāram Kālas kungam. Senjor prezidente! Priekšsēdētāji, godātie, pēc triju gadu sarunām mēs esam ļoti tuvu tam, lai pieņemtu šo um, laboto direktīvu kas tiek saukt par eiro viņietas direktīvu. Tā ir tikai daļa no plašākas stratēģijas, lai iekļautu arī ārējās izmaksas uh, transporta uh, cenās. Un es gribētu pateikties Beļģijas eh, prezidentūrai par to, ka tā deva zaļo gaismu šim jautājumam padomē. Un eh, Ungārijas prezidentūra ļoti veiksmīgi vadīja šīs sarunas. Un īpaši gribētu pateikties referentām Elka Draukungām kopā ar ēnu referentiem un trendu komitejas deputātiem. Viņam izdevās būtiski uzlabot tekstu otrajā lasējumā. Es ar nepacietību gaidu, kad parlaments eh, apstiprinās un pieņems šo direktīvu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai sasniegtu sasniegtu mērķus attiecībā uz zaļo transporta sistēmu, kas ir ilgtspējīga un uh, eh, ieviestu arī piesārņotājs maksā principā. Tas ļaus dalībvalstīm noteikt nodevas ne tikai, eh, kas saistītas ar infrastruktūras izmaksām un to izmantošanu, bet arī ar izmaksām, kas rodas uh, radot uh, trokšņa un gaisa piesārņojums, kā arī ļaus novērst uh, sastrēgumus. Tāpat būs uh, iespēja iespējams arī eh, sektārējās izmaksas un iekļaut eh, tās kopējā izmaksu struktūrā un eh, at, atvir, no, novirzīt jauns finanšu resursus transporta infrastruktūras uzlabošanai. Es pamanīju jūsu deklarāciju par korelācijas tabulām. Es saprotu jūsu nostāju un komisijas vārdā es arī nāšu lēru oficiālu paziņojumu. Komisija atgādina tās saistības, lai dalību valsts izveidot korelācijas tabulas, kas sasaistītu transponēšanas pasākumus Eiropas Savienības direktīvu īstenošanas kontekstā, kā arī Eiropas Savienības likumdošanas transponēšanas ietvaros, lai uzlabotu likumdošanu ievērošanu nodrošinātu tiesisko caurskatāmību, kā arī mm, lai pierādītu to, ka nacionālās normas atbilst kopienas akikomunitēri. Mēs izsakam nožēlu par to, ka netika pausts pietiekams atbalsts, uh, lai iekļautu Eiropas parlamentu un padomas um, šajā direktīvas uh, projektā uh, par uh, smago transporta līdzekļu nodavām noteikts infrastruktūras izmantošanai šīs korelācijas tabulas. Mēs uzskatām, ka tas būtu obligāti. Bet komisija kompromisa vārdā un, lai notrošinātu šī priekšlikuma ātrāku pieņemšanu, var akceptēt, ka šīs obligātās normas par korelācijas tabulām tiek um, aizstātas un iekļautas tekstā apsvērumu daļā, ierosinot dalību valstīm realizēt šo praksi. Un 12 mēnešu laikā pēc šīs vienošanās panākšanas plenāra sēdē um, apņemies sagatavot uh, ziņojumu arī transponēšanas periodu beigās par dalību valstu praksi. Um, attiecībā uz savu tabulu izstrādāšanu, kas pēc iespējas labāk atspoguļo uh, korelāciju starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem. Tomēr Komisijas nostāja šajā jautājumā nav uzskatām par precedentu, jo komisija turpinās uh, pielikt pūles, lai kopā ar Eiropas parlamentu un padomu atrastu pieņemam risinājumu šīm horizontālajām institucionālajām jautājumam. Paldies, paldies komisāru kungam. Un tagad es došu vārdu deputātiem politisko grupu vārdā, tautas partija grupas vārdā, Vartmās Kundas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiro viņetes direktīva ir nozīmīga, jo eh, tiks piedāvāti vienoti eh, spēles noteikumi eh, attiecībā uz nodevu ieviešanu, un līdz ar to, protams, dalību valstīm būs tāds koordināts mehānisms. Bet es īstenībā neslēpšu, mūsu politiskā grupa bija visai neapmierināta ar sākotnējo komisijas priekšlikumu, un arī referenta nostāja pirmajā lasījumā, nu, mums nebija gluži paprātam, bet tomēr referents eh, bija gatavs mums nākt pretīm, vienojāmies par kompromisu un vēl es vēlējos arī pateikties padoms prezidentūrai patīk lielu pretimnākšanu. Un eh, Līdz ar to nevien padoma ar lielu balstu, atbalstu, bet arī mūsu politiskā grupa eh, šo ziņojumu var atbalstīt. Mūsu politiskā grupa šodien ir noskaņota balsot par. Uh, Tiek spērti pirmie soļi, eh, lai ieviestu principu piesārņotājs maksā, bet tas tagad notiks tādā loģiskā veidā, jo sākotnēji ir jārada stimuli, kas ļautu izveidot ilgspējīgu autoparku, un eh, mēs te nerunājam tikai par tādu uh, slogu sadalīšanu. Būs arī īpaša sastrēguma stundu nodeva, kas tagad padoms pozīcijā ir labāk formulēta. Tāpat tiek runāts arī par ceļu nodavām. Un e, eiro 5 un 6 izņemšana no kopīgā aptvēruma ir tāds labs signāls, jo līdz ar to dalību valstīm vajadzēs parūpēties par dažādu nodevu uh, sadarbspēju, jo pagaidām tas netiek īstenots pietiekami labi. Uh, jārunā arī par līdzekļu atzīmēšanu. Mēs noteikti vēlējāmies panākt vairāk, bet ir labi Eh, ka šeit tiek noteikts nevis tikai konkrēts procents, bet eh, ir arī ziņošanas principi, kas ir jāievēro. Es domāju, tādā veidā līdzekļus varēs izmantot efektīvāk. Paldies Vortman Kols kundzei, tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdos divām minūtēm Ertuga kungs. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi un kolēģis. Pēc uh, Eh, ilga eh, saruna maratona kopīgi ar eh, Kadrauju kungu, padomu un komisiju mums izdevās izveidot uzlabotu pasākumu paketi, lai varētu panākt labāku infrastruktūras izveidi. Es vēlējos pateikties visiem, kas piedalījās sarunu vešanā, it īpaši mūsu grupas referentam. Tā tad ir jārunā par ārējo izmaksu internalizāciju, ir eh, jābūt eh, līdzekļu piesaistēji, lai uzlabotu transporta infrastruktūru un tāpat mudinātu uzņēmums atjaunot savu autofloti. Protams, nevajadzētu arī aizmirst to, ka ir jābūt caurskatāmībai un eh, tai ir jābūt saistošai. Pateicos padomē, ka tā beidzot atzina šo principu. Uh, Pat pēc trialoga noslēguma bija dažas dalību valstis, kas eh, tā sauktās korelāciju tabulas eh, vēlējās izmantot kā tādu sprunguli, ko bāzt mūsu riteņos, lai bloķētu direktīvas pieņemšanu vēlējos uh, pašā noslēgumā lūgt, lai visi kolēģi balsotu par šo izkristalizējušos kompromisu un nevajadzētu tagad likt uz spēles to rezultātu, kas tika gūts ilgstošās un nogurdinošās sarunās. Paldies! Paldies Ertuga kungam! Tagad uh, ALDE politiskās grupas vārdā uz divām minūtēm runās Dirks Sterks, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka ar, ar šo uh, ziņojumu priekšlikumu mēs nevarēsim uzvarēt skaistumu konkursā. Vēlējos pateikties uh, referentam par radīto kompromisu, bet uh, līdzekļu atzīmēšana man likās tāds lielākais strīdus ābols. Vai dalību valstīm tas patiešām šķitīs tik pieņemam, vai dalību valstis iegūtos līdzekļus patiešām izmantos, lai uzlabotu autofloti, lai transporta sistēmu padarītu ilgtspējīgāku? Un Eh, varbūt dalība valstis eh, vēlēsies eh, šīs izmaksas paturēt sev, šīs, šos ieņēmumus paturēt sev. Līdzīgi tas notika arī internalizējot ārējās izmaksas. Uh, Eh, bet īstenībā eh, šie līdzekļi būtu jāizmanto, lai veicinātu izpēti, radot eh, tīrākus, videi draudzīgākus transporta līdzekļus, un ja, piemēram, tiks ieviests sastrēgums stundu nodoklis, kā tas notiks tieši sastrēgums stundās, kā jūs varēsiet izvairīties no sastrēgumiem, varbūt ir jācīnās pret galvenajiem cēloņiem, kas galvenokārt rada šos sastrēgumus. Es domāju, ka neesam sasnieguši tādu pilnīgi skaistu kompromisu par 100% atbalstām tiesībām. Bet ir ļoti labi, ka, ka Drāvī kungs eh, ir norādījis uz augstāku caurskatāmības līmeni. Dalību valstīm vajadzēs pateikt, ko tās ir darījušas, lai uzlabotu transporta sistēmu un lai padarītu to efektīvāku. Jā. Es neesmu pārāk entuziastiski noskaņots, bet savā politiskajā grupā šo ziņojumu aizstāvēju. Es domāju, ka šeit ir ievērots ļoti būtisks princips, proti ārējo izmaksu internalizācija, kas pirmoreiz parādās Eiropas līmeņa likumdošanā. Tas nozīmē, ka mēs varēsim uzsākt tādu. Um, tādu modeļu izveidi, kas varētu uzlabot uh, kopējo tautsainiecības sistēmu un parūpētos par ilgspējīgu transportu sistēmu. Ņemot vērā balto grāmatu, komisārs ir piedāvājis tādus pasākumus, kur ir norādīta ārējo uh, izmaksu internalizācijas iespēja un nepieciešamība. Nu, no vienas puses ir tā visai dīvaini, uh, Gurī kundze, es tagad vēršos pie jums, ir visai dīvaini, ka padomē ir tik grūti vienoties. Mums taču ir uh, jāspēr pirmais solis ilgā procesā. Paldies! Sterks. Por los conservadores y reformistas, minuto y medio. Paldies Sterka kungām, un tagad ECR grupas vārdā Zīles kungs lūdzu. Tātāji kungs, um, uh, es gribētu arī pateikties vispirms uh, padomē un komisijai par uh, šī kompromisa atrašanu, bet it īpaši savam kolēģim Saidam Elkodrai par šo ļoti labām veidu, kādā veidā pabeigt šīs sarunas un, un nepazaudēt mērķi. Um, ECR grupa atbalstīs kompromisu vienošanās, jo vairāk panāktie risinājumi īstenībā ir labi sasniegumi padomes pusē šis kompromiss bija ļoti trausls un ir saprotams ka vairāki jautājumi kā direktīvas tvērums vai iezīmēto līdzekļu iekasēšana un novirzīšana dalībvalstīm bija jūtīgas līdz pat sarunu beigām. Eh, domājams ka tālākās samierināšanās sarunas novestu pie vēl sliktāka rezultāta vai paliktu vispār bez rezultāta un šeit svarīgākais ir virzīties uz priekšu ieviešot ceļu nodevu iekasēšanas principu piesārņotājs maksā jo nodarītais kaitējums videi ir jākompensē un infrastruktūra ir jāuzlabo un kā jau kolēģis dirks sterckx minēja šis ir pirmā likumdošana eiropas līmenī kur šis princips ir iestrādāts eiropas līmenī. Eh, šis princips un nodaļas būtu jāievieš eh, visās dalībvalstīs. diemžēl vairākas valstis joprojām nav ieviesušas pirmās eh, eiroviņetes viens infrastruktūras maksājumus un visticamākais ka šīs pašas valstis ļoti ilgi kavēsies arī ar šīs eiroviņetes divas ieviešanu tas kropļo tirgus situāciju kravu pārvadājumu plūsmās un īstenībā ceļi tiek uzturēti no šo dalību valstu un eiropas savienības nodokļu maksātāju naudas un īstenībā to visu iegūst uh, trešo valstu pārvadātāji un infrastruktūra paliek neattīstīta un ārējās izmaksas netiek kompensētas. cerēsim uz dalību valstu gribu. paldies! Paldies Zīlkungam! Un tagad došu vārdu uz divām minūtēm Liftenbergeras kundzei Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas vārdā. Sirsnīgs paldies, priekšsēdētāja kungs, kolēģi! Eiro viņieti un saruna rezultāts ir piemērs tam, kā padomi šobrīd cenšas visus parlamentu priekšlikums, ir īpaši runa par uh, transporta politiku, ierobežot un novērst. Mums dalība valstīs ir transporta ministru politiku, kuri pieprasa ilgtspējīgu transporta politiku no Eiropas Savienība, bet tajā pat laikā dara visu iespējamo, lai tajā pašā laikā to visu arī aizkavētu. Tas ir, bet tomēr ir skaidrs, ka vidi un e, iedzīvotājus apdraud gan trokšņu piesāņojums, gan e, vidas piesāņojums, un tas viss nes izmaksas. Izmaksas maksā noda, nodokļu maksātāji. Eiropas, pārdu, Eiropas parlamenta priekšlikums jau no sākuma bija diezgan smags un šie, diezgan vāž, un bija grūti panākt kompromisu, taču šo kompromisu tomēr izdevās panākt. Uh, Ārējo izmaksu aprēķināšana, diemžēl, netika noteikti kā obligāta prasība, līdz ar to nav iespējams šo kompensāciju mehānismu attiecināt uz visām izmaksām, bet gan tikai uz dažiem faktoriem. Un gal galā tas, kas tur paliek pāri, ir pielīdzināms tikai kaut kam pavisam niecīgam attiec un uz konkrētām, um, konkrētiem ceļu posmiem. Uh, 3,5 tonnas. Vācijai izdevās eh, panākt savu, savukārt kalnu reģionos eh, maksas tika noteiktas tikai tām, tiem transporta līdzekļiem, kas, eh, kas nevar izmantot šos te augstos ceļus. Un tas viss var sabrukt pateicoties birokrātijai. Galā tas ir tikai piemērs tam, kā transporta politika diemžēl joprojām netiek uztver pietiekam nopietni. Mēs zaļie joprojām gan vienalga balsosim par, jo mēs vēlamies būt par daļu no vairākuma, kas vismaz iestājas par principu par šo te ārējo izmaksu internalizāciju, kas vēlas glābt šo principu, lai nākotnē uh, cerētu uz to, ka nākotnē transporta ministri būs domājošāki un labāki. Paldies! Liktenbergas kundzei un tagad Kohli, Količeka kungam pusotra minūte. Paldies priekšsādātāji. Kolēģi, vispirms es gribētu pateikties referentam par to, ka viņš ir tik labi pastrādājis. Eiro viņete ir direktīva, kas um, padarīs, um, palīdzēs panākt vienādas spēles noteikumus. Uh, transporta līdzekļiem, vai man pašam sev tulkot vai kā? Ahora, señor presidente, eh, ¿debo hablar? Priekšsēdētāji, man laikam tagad ir jārunā, saka runātājs. Jā. Eiro viņat ir viena no tām direktīvām, kas, manuprāt, palīdzēs izveidot vienādas spēles noteikumus starp um, ceļu transportu un dzelzceļa transportu, jo dzelzceļa transports šobrīd atrodas tādā negodīgā situācijā. Jo ceļu, sauszemes ceļu, ceļu transporta nodevs ir uh, tikai tāds simbolisks, simbolisks. Es domāju, ka attiecībā uz smagiem transporta līdzekļiem vislabāk piemērot citi ir uh, tieši satiksmes ceļi un maģistrāls, un ņemot vērā šos te vietējos savienojums. Un, un nodevas uh, direktīvai ir nedaudz savādāka loģika, bet um, zināms uzsvars ir likts uz konkrētām ārējām izmaksām. Galvenais ir princips, ka piesārņotājs maksā. Un šīs sistēmas ieviešana ierobežotu dažādus izņēmumu gadījumus un tiktu ņemt vērā arī tādi faktori kā gaisa piesāņošana un trokšņi, trokšnes. Dažās dalība valstīs ir maza entuziasma attiecībā uz pirmo tabulu, kas būtībā ir tikai ēna no tā, ko vēlas panākt zaļie. Pastāv konflikts starp konfliktu un rekomendācijām, bet es gribētu jebkurā gadījumā atbalstīt referentu un no mūsu grupas puses. Paldies, ka Ličaka kungam! Es redzu, ka ir pacēlts zilā kārtiņa, Laiktfrīd kungs to ir pacēls. Vai jūs varat tam piekrist? Poličeka kungs. Ir pacēlt, Laiktfrīd kungs ir pacēls zilo kartīti. Jūs varat piekrist? Lūdzu, Laiktfrīd kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Varētu būt, ka es jūs esmu nepareizi sapratis, es vēlējos vienkārši precizēt. Ir relatīvi skaidrs, ka šis kompromiss ir tāds ļoti vājš kompromiss un ka joprojām ir lielāks priekšrocības tam, ka smagie transporta līdzekļi izmanto ceļus un joprojām šī nodeva ir pārāk maz. Bet jūs jau teicāt, ka šī te direktīva radīs vienlīdzību starp dzelzceļu un, un ceļiem. Uh, Es domāju, ka tas tā nav, bet var jau gadīties, ka es esmu jūs pārprats, vai jūs varētu lūdzu precizēt. Količek kungs, lūdzu. Krok k tomu, aby se vyrovnali podmínky. Paldies! Tas ko, es, tas, ko es vēlējos pateikt, ir tas, ka ir beidzot jāizstrādā noteikumi, kur būtu visiem vienādi vai vismaz vienādi piemērojami. Jo tādā pašā veidā tiek eh, maksāts arī par eh, dzelzceļu sistēmu. Mums eh, ir jārunā par konkrētiem nosacījumiem arī uz ceļiem, un eh, līdz pat šim brīdim ir bijusi situācija, kad mēs maksājam par eh, dzelzceļa sistēmas izmantošanu, infrastruktūras izmantošanu, bet par ceļiem līdz šim tas vēl nav ticis piemērots. Paldies Količeka kungam. Un tagad uh, Imbrasas kungs divas minūtes lūdzu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjų už atlikimą. Lielas paldies! Gribu teikt paldies referentam par paveikto darbu, jo jāsaka, tas bija ārkārtīgi apjomīgs. Mēs visi ļoti labi zinām, kāds ir transporta sektors, tas spēlē ļoti svarīgu lomu mobilitātē un arī sociālajā attīstībā, tāpat arī tautsēmniecībā Eiropā. Uh, un tāpēc ir nepieciešams atras, atrisināt visu šīs problēmas, kas eh, atrisinātas spētu dot savu ieguldījumu ilgspējības nodrošināšanā. Tātad jādomā par transporta infrastruktūram. Mēs esam nobažījušies par šīm problēmām, kas saistīts ar transportu, ar klimatu pārmaiņām, ko nes līdz piesārņojums bet visi šie jautājumi ir saistīti ar racionālu transporta līdzekļu izmantošanu. Un, izmantošanu. un lūk, te mums ir jāievēro paši svarīgākie principi. Ir jāizteno tādi pasākumi, kas ļautu samazināt piesārņojumu, kas kas ļautu samazināt arī trokšņu piesārņojumu. Tāpat eh, mums jāveido kopējās eh, ārējo izmaksu internalizācija, tātad šīs sociālās izmaksas jāņem vērā. Bet no otras puses, tas viss, protams, rada svarīgas ekonomikas izdevumus, un tas savukārt smagi gulst uz pilsoņu pleciem ir jau lieliski, ka vēlamies eh, lūk izmantot šo principu maksā piesārņotājs Un es nešaubos tomēr, ka tā, šī principa izmantošanas rezultātā radīsies tāda ce maksas ceļu sistēma, kas būs daudz efektīvāka. Un tā būs sistēma, kas ņems vērā pieprasījumu, bet no otras puses šī pasākuma, par ko mēs spriežam, nebūtu nav nemaz tik adekvāti un tik piemēroti, jo tie nāks par labu tikai atsevišķām valstīm Eiropas centrām, kas kalpot kā tranzīta valstis un nebūs viss tik labvēlīgi citām perifērākām valstīm, kas atrodas, piemēram, pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Es domāju, ka šis fakts jāņem vērā un nepieciešams situāciju izvērtīt, pirms mēs pieņemam lēmumus, pirms pieņemam lēmumus tieši par šiem pasākumiem. Paldies! Tālāk grupām nepiesaistītiem deputētiem vārds, deputātu vārdā vārds Matras kungam. Priekšsādātāji palielināt Eiropas Savienības ieņēmumus, uzliekot nodēkļus smagajām automašīnām, nu, tas nu gan ir jautājums. Es uzdevu Lielbritānijas iedzīvotājiem šo jautājumu. Viņi teica, mums nevajadzētu pievienoties šādiem pasākumiem. Ne, nu, politiskās pārmaiņas uh, ir, pār, ir nākuši pār Lielbritānijai, smagās mašīnas tiek rižotas Strasbūrā un tā tālāk un tam līdzīgi. Uh, Un tas ir kā tāds, eh, tas ir, tas ir tāds, tas, kas slepena futbola spēle. Par futbolu visi rezultāti ir zinām, bet par šīm slepenajām spēlītēm pilsoņi netiek informēti. Tiek runāts, lūk, Eiropas Savienība vietēja mēroga jautājums neietekmē, bet tā nav taisnība. Ar šo ziņojumu mēs cenšamies palielināt nodokļus smagajām automašīnām, kas dodas cauri uh, Eiropai, kas jau saistīts ar TNT uh, eh, transporta tīklu projektiem Un tāpēc, tad, kad Eiropas Savienība palielina nodokļus Lielbritānijā, nu, ko tad iedzīvotāji teiks? Nu, viņi vienkārši e, attiecīgajos referendumos teiks nē Eiropas Savienībai, jo viņi ne, nesaņem šo informāciju. Un šādā veidā slepeni pa sātas durvīm cenšoties ievest šos nodokļus e, kopējā namā, es domāju, tā ir ļoti viltīga spēle. Presi par to neinteresēs, neviens neinteresē, neinteresēs. Lielbritānija ir burtiski piemigus. Un tāpēc e, jūs visi cenšaties tieši, tieši šo nelaimīgo mirkli izmantot, lai uzlikt atkal jaunas nodokļus. Paldies Matras kungam! Tālāk eh, citi runātāji, un pirmais no tiem uz divām minūtēm - Groša kungs, lūdzu. Liels paldies! Pirmkārt, es gribēju pateikties referentam un apsveikt ar izdarīto darbu, jo nebija viegli atrast kompromisu. Ir tīpaši tāpēc, ka daudzi šeit nepiekrīt sasniegtajiem rezultātām. Daži bija pār, daži bija pret, bet tiem, kas gaida vairāk, būtu jāapvienojas ar tiem, kas neko negaida vai gaida, ka šī, šis instruments izgāzīsies. Tīpaši tas eh, jāskatās izmaksu internalizācijas skatījumā, tieši raugoties uz izmaksu optimizāciju. Mēs tautas partijā Uzskatām, ka visas transporta izmaksas ir jāinternalizē un jāizmanto iegūtā nauda mobilitātes veicināšanai. Tas bija viens no mūsu galvenajiem argumentiem. Šeit nav runa par to, ka transports kļūs dārgāks. Tas būs efektīvāks, un šeit mēs vēlamies panākt pareizu līdzsvaru. Tātad jāinvestē līdzekļi pareizajā jomā runājot par starp savstarpējo savienojamību. Mēs negribam, lai būtu daudz un dažādi nodokļi, 27 varianti, tas nav pieņemami. Nevar būt tā, ka ik pēc pusstundas no cilvēkiem tiek prasīta nauda. Mums ir jābūt elastīgākiem kā iepriekš. Mums ir uh, arī jānodrošina, ka ir videi draudzīgāki smagie transporta līdzekļi. Un kā jau tika teikts iepriekš, šis instruments nav obligāts. Un šis instruments varētu nebūt arī pārāk dārgs, ir tīpaši runājumi par tiem, kas tic izmaksu internalizācijai. Ļoti bieži mums ir šādas debatas un iespējams nākotnē būs vēl vairāk. Un jautājums ir par to, vai mums vajag 27 dažādus nodokļus vai vēlamies, lai visas valstis strādā līdzīgi. Varbūt, ka mums būs atkal jāgaida krīze, bet nu ir skaidrs, ka eiro viņiet ir tieši tas, kas mums vajadzīgs visā Eiropā. Paldies, Groša kungs! Tagad laikt Frīd kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāri, kolēģi. Šajās debatēs referents parādīja, ka viņš ir nodrošinājis lielu triumfu. Viņam bija jāpārvar liela pretestība, lai panāktu pēc iespējas vairāk. Taisnība arī ir tas, ka šeit parlamentā vairākums neatbalsta domu, ka transportam jākļūst vidē draudzīgam, un mums šis jautājums ir jārisina. Skaidri jānorāda arī tas, ka padomē lielākā daļa transporta ministri vispār neinteresējas par vidas jautājumiem, Ir ministri, kurus neuztrauc tas, ka cilvēki dzīvo pie ceļiem, kur ir liela satiksme. Un ir cilvēki, kas ir ministri, kas atbalsta to, ka cilvēki pērk uh, produktus, kas ir atvesti no lielā tāluma, nevis augstas kvalitātes vietējos produktus ja mēs vēlamies nodrošināt lielā mērā izmaksu internalizāciju, tad šeit liels trijums būtu ārējo izmaksu internalizācija. Mēs varam uzlikt nodokli gan parastajam piesārņojumam, gan arī skaņas piesārņojumam, bet tas tomēr būs tikai piliens okeānā. Mēs esam panākuši to, ka, piemēram, koridori ir kļuvisi plašāki, bet nesam spējuši uzlikt nodokli CO2, jo transports ir atbildīgs par lielāko daļu šādu izmešu. Es par to nepriecājos, bet piekrītu tiem kolēģiem, kas saka, ka jābalso par, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši visu nolaidīsim kanalizācijā. Ir jābalso par, bet nākotnē jādara daudz vairāk. Paldies, Leitfrīd Funks. Tagad Maisners kundze uz pusotru minūti. Dāmas un kungi, komisāra kungs. Kalas kungs raksta par to, ko viņš domā par transporta nākotni, un norāda, ka mums ir jāveicina vidē draudzīgāki transporta līdzekļu izmantošana un ir jāizmanto arī princips, ka piesārņotājs maksā. Varētu teikt, ka mēs piekrītam Beļģijas prezidentūrai, kur trīs cilvēki no Beļģijas un it īpaši referents atvēra durvis uz jaunu iespēju atrašanu. Es gribētu, lai šī Beļģijas iniciatīva kļūtu veiksmīgāka, un varbūt, ka mēs tādējādi būtu sasnieguši plašāku kompromisu. Šeit mēs runājam par 15% no infrastruktūras, no ārējām izmaksām, kas ir iekļautas TNT, eh, bet ir skaidrs, ka nepieciešams pietiekoši liels finansējums, lai nodrošinātu, ka šie infrastruktūras tīkli tiek uzturēti. Uh, un ir skaidrs, ka finansējums tad tiktu arī ieguldīts šādā infrastruktūrā. Protams, ka mēs neesam visi apmierināti ar esošo situāciju, bet esam spēruši soli pareizajā virzienā. Un tieši tāpēc mēs gribam balsot par šo kompromisu, kas tika sasniegts grūtā cīņā, jo pretēji mums vienkārši nekā cita nebūs. Nu, skaidrs, ka dalība valsts neko negrib, bet šis ir panākums, mums ir jābalso par. Paldies, Maisners kundze! Tagad Lašakungs uz minūti. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Komisija šajā piedāvātajā direktīvā ir nākus klajā ar nodokli dažāda veida piesārņojumiem. Komisija mēģina internalizēt ārējās izmaksas balstoties uz piesārņotājs maksā principu. Šis ir svarīgs princips, ir tīpaši ņemot vērā ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Es uzskatu, ka šeit būtu jāiekļauj arī daudzi citi transporta veidi dažādos līmeņos, jo tas ir to kopienu interesēs, kurus, kuras negatīvi ietekmē uh, lielā satiksme, it īpaši ņemot vērā krīzes ietekmi uz šāda veida reģioniem. Es uzskatu, ka dalību valstīm būtu jāļauj ieviest jaunus pasākumus, sistēmas pakāpeniski. Ir arī jānodrošina zināms stimuls transporta līdzekļu atjaunošanai un attiecībās vidē draudzīgākiem līdzekļiem jāpiemēro zemāks nodoklis. Paldies, Lasaku kungs! Tālāk Durānas kundze uz vienu minūti. Paldies priekšsādātāji! Nu, jāsaka, gan šobrīd nav īpaši ar ko sevi apsveikt. Mēs esam ļoti tālu no vidē draudzīga transporta līdzekļa un redzam, ka šajā tekstā faktiski vienkārši atļauts eh, pilnvarot, atļauts pilnvarot dalību valstis uz brīvprātības pamatiem, izmantot šo sistēmu, kur maksā piesārņotājs. Turklāt eh, tik ļoti ierobežots ir šis aptvērums ka faktiski, nu, te runājam tikai par 3-4 centiem vairāk. Un faktiski reālais efekts uh, uz, uz transportu nebūs neko liels. Tāpēc es domāju, no zaļo puses raugoties ar šo dokumentu īpaši nekādus panākums negūstam. Uh, un padomi jāsaka tieši tā, kas ierobežo mūs visvairāk un visus uh, referencentienus apkaroja. Bet šis princips ir ārkārtīgi nozīmīgs, šis princips ir jāievēro. Tas ir, mēs runājam šeit, protams, arī par piesardzības principu, par to jau tagad tiek ļoti plaši runāts, bet šis otrs arī ir svarīgs princips, un vēl šī cīņa mums ir jāturpina par tā īstenošanu, un mums ir jāspēj radīt tādu transporta sistēmu, kas būtu labāk veselība, vidē draudzīgāka, un kas spē, spē cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Paldies, Durānas kundzei, tālāk uz vienu minūtu došu vārdu Stašens kundzei. Voorzitter, het huidige voorstel voor het Eurovignet. Paldies, priekšsādātāji! Eh, pašreizējais priekšlikums par eiro viņetu liecina par to, ka tiks nodrošināti papildus, eh, papildus dotācijas neefektīviem transporta veidiem. Nu, tas ir tikai, diemžēl, pirmais posms līdzīga veida rīcībā. Un jāsaka, tas ir pirmais solis, manuprāt, nepareizajā virzienā. Drīz vien šie brīvprātības principi tiks, kļu, tiks padarīti par obligātiem, un šāda veida nodokļu palielināšana, jāsaka, eh, nu, attieksies drīz vien arī uz privāto transporta līdzekļu vadītājiem. Un savukārt dzelzceļam nāksies izmanto kaut kādus citus resursus. Ir skaidrs, ka Eiropas parlaments uh, nav šeit rīkojies pietiekami strauji. Priekšādātājs runātāji pārtrauc. Stasens kundze, vai jūs varētu izteikties lēnāk, tulki netiek jums līdzi. Tātad drusku lēnāk turpiniet. Runātāji turpina priekšādātāji. Eiropas parlaments ar šo priekšlikumu kavē vidē draudzīgu transporta sistēmas izveidošanu Un nevajadzētu šāda veida Eiropas mēroga uzlikt jaunus nodokļus. Paldies, Tasens kundzei, saka priekšādātājs. Nākamais rudātājs, ka. Nākamais rudātājs, Kans Jankungs. Paldies. Pirmām kārtām gribu teikt paldies referentam, kad Rāvī kungam par lieliski paveikto darbu. Viņš tiešām darīja visu, kas bija viņa spēkos, lai būtu tā vidutāja persona starp daudzām dažādiem viedokļiem. Un tieši tāpēc, eh, sekojot šai parastai procedūrai, esam nonākuši pie gala teksta, bet tajā vairs nav nekādu korelāciju tabulu. Nu, tālāk teksts tika nodots samierināšanās procedūrai, un tā varētu būt laba iespēja nonākt pie vispārējais vienošanās. Diemžēl, diemžēl. Uh, nu, tā nav viss tāda maza detaļa kopējā jūrā. Šis princips, kur ir piesārņotājs maksā, ir ļoti labs princips, un par to visi esam viensprāts. Tas ļautu transportu padarīt vidē draudzīgāku, bet šis instruments, e, eiro vinjete, diemžēl daļai ir pilnīgi neefektīvs instruments un turklāt arī netaisnīgs. Šajā laikā, kad valda ekonomiskā krīze, šādā veidā ar, nu, jāsaka, smagu triecienu no, nu, nodarām pār tām tautsemniecībām, kas jau piedzīvo grūtības. Un savukārt, savukārt eh, transporta līdzekļu sistēmai tas nenāks īpaši par labu. Jāsaka, te, te skaitļi ir ārkārtīgi grūti aprēķinām, visas šīs eh, maksas un nodevas, kas būtu nosakāmas pa ceļiem, un eh, nedrīkstam uh, noteikt to kā tādu sodu kopēji teritoriālajai kohēzijai, tāpēc domāju, ka būtu nepamatoti šāda veida perifērās, šāda veida nodevs uzlikt, piemēram, perifērās valstīs pie ārējām robežām. Ja mēs attiecamies šādi pret transporta plosmām, plūsmām, tad tādā gadījumā nedomājam nebūtu par nākotnes transporta plūsmu attīstību, jo jāsaka, šī sistēma ar nodevām taču nākotnē mainīsies. Man tiek teikts, lūk, atsevišķām dalību valstīm joprojām būs iespēja šo sistēmu nākotnē mainīt, bet tāpat laikā tās jau būs atkarīgs arī no citām dalību valstīm. Kā visu rezultātā vajadzētu tomēr Eh, vajadzētu tomēr padomāt, vai ir, vai ir atbilstīgi šāda veida nodevs samazināt visur. Paldies tālāk, Ailēs Endersai, divas minūtes, lūdzu. Ajāls kundze. Atvainojos priekšsēdētāji, man izsauc ārā. Pirmkārt, es gribēju apsveikt, ka Drauli kunga darbu, jo ir skaidrs jau no paša sākuma, kad es viņam paskaidroju par to, ka, ka nomaļām valstīm ir īpašas uh, grūtības, jo nav alternatīvas, piemēram, ceļiem Pireneju reģionā. Tur nevar e, uzbūvēt dzelzceļa ceļus. Tagad es izmantoju to, ka Kalas kungs šeit ir ieradies. Uh, un viņš apšauba to, ka centrāla Pireneju rajona varētu piedalīties šajos transporta tīklos nākotnē. Nu, ir skaidrs, ka eiro viņiete uzliek papildus izmaksas uh, transporta nozarei, kas ir labi, bet tādējādi tiks negatīvi ietekmēta produktu plūsma no attālinātiem reģioniem. Durants kundze jau uz to varbūt tieši nenorādīja, bet tagad mēs redzam, ka šeit ir gurķu krīze, kas ir balstīta uz nepamatotiem apvainojumiem, kas ir izdarījusi šausmīgu sitienu Spānijas zemniekiem. Un tas viss ir saistīts ar to, ka transporta izmaksas ir tikai uh, daži centi uz tūkstošiem kilometru, un ja vēl tiks uzlikts papildus izmaksas, tad tiks, iz, tiks likti būtiski šķēršļi šādu produktu nogādēji centrālajos reģionos. Runājot par palielinātiem nodokļiem, mēs jau vienmēr it kā zinājām, ka šāda iespēja ir, cilvēki ir gatavi uzņemties upuri, ja tas risinātu problēmas, piemēram, satiksmes sastrēgums, bet šajā versijā sastrēgumi vispār nav iekļauti. Vēl runājot par infrastruktūras stāvokli, arī tas ir jāņem vērā. Protams, ka arī ir jāsamazina skaņas piesārņojums, bet atkal nekas šeit nenotiks, jo nekādas alternatīvas jau nav. Un tieši tāpēc Spānijas sociālistu delegācija balsos pret. Paldies, un tagad Grisbeks kundzei vārds. Paldies! Pāris vārdi, lai varbūt kop, dot tādu kopsvilkumu paveiktiem darbam parlamentā. Nu, Nu, beidzot, esam nonākuši pie dokumentu, bet tāpat laikā tomēr arī nesam visu sasnieguši. Protams, šis princips piesārņotājs maksā ir ļoti labs, un tas beidzot sāk dokumentā parādīties, bet žēl par to, ka šī situācija ir tik sarežģīta daž, ar finanšu situācijām dažādās valstīs, un mums vajadzēja darīt visu, bet nu, lai šos ieņēmumus no šāda veida mm, instrumentiem ieguldītu prioritāros pasākumos, piemēram, transporta sistēmās. Un kā Laskungs komisija, es, jums vajadzētu tomēr ļoti stingri arī sekot šie, šo tiesību aktu tālākai īstenošanai, jo šī ar brīvprātību vien sastrāguma samazināšanas centienos nepietiks. Un jāsaka, dalībvalstis ne visas cenšas izpildīt visu, visu šeit rakstīto, tāpēc komisijai vajadzētu dot tam kaut kādus pamudinājumus, stimulus. No 2012. gada sākot eh, šie visi noteikumi stāsies spēkā, Un ir pieļauts kaut kāds atkāps, par to man ļoti žēl, un Kalaskungs eh, te jums būs izšķirīgā loma spēlējuma. Ir ir jā, jānāk, tā, ir, tas ir tāds neliels kompromiss, jā, tas ir mazs solīts uz priekšu, bet tomēr uz priekšu. Paldies, tālāk uz vienu minūti došu vārdu Čarnēkīkungam. Džinkuja bardzo. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Lichtenbergers kundze savā runā jau teica, ka Eiropas Savienībā ministri jau ir runājuši par šiem jautājumiem, bet varbūt jūs varētu nosaukt šos ministrus vārdos. Nedomāju, ka tas saraksts būtu garš un aizņemt īpaši gar ilgu laiku. Vēlētos pateikties referentam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu ir eh, ļoti labi, ka mēs šobrīd diskutējam par šiem jautājumiem, jo ir daudz pretrunīgu jautājumu. Eh, tieši krīzes apstākļos ir svarīgi runāt par to, kur mēs ņemsim naudu visām nepieciešamajām izmaksām un kādā veidā šo naudu arī izmantos. Vai ieņēmumi tiks eh, izmantoti nelielu grupu interešu aizstāvēšanai un nelielu nozaru uzturēšanai, tas eh, nebūtu tas, ko mēs vēlētos iegūt. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu iekasēt nodokļus ar parlamenta atbalstu. Paldies Černiecka kungam un tagad Krāmer kungs vienu minūti. Prieksēdētāji kungs, godātās dāmas un kungi. Runājot par transportu, tad patiesībā daudz uzskata, ka transports ir pārāk lēts, ja mēs skatāmies no vidas viedokļa. Bet tā ir politiska griba, un es uzskatu, ka ar šo direktīvu mēs parādīsim mūsu gribu atteikties no tām nodokļu privilēģijām, kuras ir noteiktām pārvadātāju grupām. Kāpēc um, Kāpēc smagās mašīnas šobrīd nemaksā tikpat daudz, cik vieglās mašīnas, un jau desmitiem gadu šāda diferenciācija Eiropā ir eksistējusi? Tas attiecās arī uz dzelzceļa nodevām. Par dzelzceļa nodevu. Dzelzceļa nodeva ir uz nobraukto kilometru, pasažieriem ir nodeva. Dzelzceļa salīdzinoši ir dārgāks nekā ceļa transports. Un runājot par kravas transporta līdzekļiem, kur ir virs 3,5 tonnām, tad es uzskatu, ka šis jautājums vēl joprojām ir neatrisināts un konkurence salīdzinot ar pārvadājumiem pa dzelzceļu nav adekvāta. Es uzskatu, ka mums ir jāizmaina sistēma. Un tādā veidā mēs arī aizsargāsim transportu un pārvadātāju klimatu un veicināsim adekvātu konkurenci. Eiro vinieta būs tikai neliels solīts šajā jautājumā. Baftona kungs, lūdzu. Runājot par šiem procesiem, tad tas ir ārkārtīgi būtiski labas ekonomikas nodrošināšanai. Ja mēs runājam par nodevas piemērošanu visā Eiropā, tad eh, būtu jāizveido noteikti noteikumi. Eh, šobrīd eh, apvienotajā karalistē nav izveidota nodokļu iekasēšanas vietu sistēma un netiek iekasētas notavas arī smagajiem transportliedzekļiem. Es uzskatu, ka runājot par ārējiem pārvadātājiem apvienotajā karalistē, tie nemaksā par pārvadājumiem karalistē neko. Līdz ar to viņiem ir zināmā mērā priekšrocības. Un tomēr apvienotā karaliste nevar šobrīd uzlikt nodevu, ko maksā tikai ārvalstu pārvadātāji. Eiropai. Līdz ar to jau kas, ko dara apvienotās karalistas valsts. Va, Valdība šobrīd tiek uzskatīts par nevēlamiem šajā jomā, un 13. gadā, kad šī direktīva varētu stāties spēkā, tas varētu mainīties. Šobrīd padomas līmenī ir nepieciešams vienbalsīgs balsojums, un to nosaka arī Lisabonas līgums. Tas ir sava veida netiešais nodoklis, un es uzskatu, ka ikvienā demokrātiskajā valstī valdība nosaka to, kas ir jādara tajā. Un tagad um, vienu minūti es dodu vārdu Vairakskundzei Lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas stratēģija 2020. gadam tika noteikts mērķis mūsu tautsēmniecību padarīt par vidē draudzīgāku un transporta sistēmu par modernāku. Visas Eiropas iestādes šo mērķi atbalstīja, un to starp to atbalstīja arī lielākā daļa dalību valstu, arī mūsu parlaments. Un šajā kontekstā ārkārtīgi žēl konstatēt, ka Eh, vairākas dalību valstis kopš 2008. gada ir centušās darboties pret šīm jaunajiem priekšlikumiem par eiro un viņietu un arī pret šo dokumentu. Šodien, pateicoties mūsu referentu iespītībai un apņēmībai, esam nonākuši pēc pie rezultāta. Tātad, eh, pateicoties tāpat arī Jānu referentiem, kas sarunās ar padomu bija uzstājīga, esam beidzot nonākuši pie kompromisa. Nu, pilnīgi noteikti šis, konte, šis teksts nav tik ambiciozs kā sākotnējais priekšlikums, bet tāpat laikā tas pirmo reizi tomēr ļaus praksē īstenot šo principu, kur maksā piesārņojums un ļaus ārējās izmaksas internalizēt. Nu, piemēram, eh, ņemot vērā gan CO2 emisijas, gan trokšņa emisijas. Te nu nerunājam par vienkāršu nodokli, nē, runājam par transporta sistēmas uzlabošanu Eiropā un dalību valstīm līdz ar to vajadzētu darīt visu, lai ieguldītu līdzekļus eh, šo transporta veidu uzlabošanā. Parlamentam turklāt ir izdevies iegūt arī konkrētu soļu soļus uz priekšu, piemēram, runājot par maksājumu sistēmas savietojamību un citu veidu sistēmām, kas ļaus eh, tātad no, nu, aplikt ar šīm nodevām eh, smagos transporta līdzekļus. Mūsu iestādes ir noteikoši zināmus mērķus un ceru, ka šo kompromisu mums izdosies arī otrajā lasījumā pieņemt, tā lai mēs līdz ar to atvērtu durvis eh, transporta sistēmai, kas būtu daudz vidē draudzīgāk. Paldies! Tālāk uz pusotru minūtu došu vārdu par ņaukungam. Paldies priekšsādātāji, godātais komisāri, godātie kolēģi esmu ļoti apmierināts. Beidzot mums izdodas īstenot dzīvē šo principu, kur piesārņotājs, piesārņotājs maksā un eiro viņietas projektu. Līdz ar to parādās tāda nākotne, kurā mums izdosies internalizēt trokšņu no, no izmaksas un cita veida emisiju izmaksas. Kad Rāvīkungs izstrādātajā dokumentā, eh, viņš ar apņēmību ir nonācis pie tā, ka skaidru un gaišu pausta mūsu griba redzēt šo principu darbojamies dzīvē un, ņem, un eh, vēlamies, lai tiktu internalizēts visas šīs ar transportu saistītās iz, izdevumi. Bet, nu, atliek vēl tikai pārliecināt arī dalību valstis, ka tām ir jāspēj sadarboties, ka tām jāpieņem šis dokuments un trialogā redzēsim, kā tas norisināsies. Jo, manuprāt, dalību valstis īstenos tādu protekcionistisku pieeju un nevēlēsies pieņemt šo dokumentu. Turklāt jādomā arī par to, kā tiks sadalīti, kam tiks novirzīti šie ieņēmumi, kas tiks gūti šo pasākumu rezultātā. Tom vajadzētu vismaz daļēji tikt ieguldītiem atpakaļ transporta sistēmā. Un te gribētu ar nožēlu tomēr teikt, ka šajā kompromisā ir tāds ierobežojošs eh, noteikums attiecībā uz piesāņotais maksā principu. Un eh, Diemžēl, eh, neskatoties uz, ka Drāvija kunga apsveicamo neatlaidību, tālāk mums izdevies paiet nav. Un līdz ar to mēs atkal esam zaudējuši nedaudz šo kopējo spēku samēru, jo esam bijuši spiesti piekāpties dalību valstu nacionālismu priekšā. Paldies, tālāk uz pusotru minūtu došu vārdu Šmita kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Es vēlētos pateikties arī referentam par lielisku sagatavoto jautājumu, jo šis jautājums ir ārkārtīgi pretrunīgs, un to jau teica daudzi. Tātad jaunie noteikumi ir tikai sava veida pamudinājums, kā izmantot nodevas vidas sakārtošanai. Kā jau Štarka kungs teica, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs, parlaments, atkārtot un vēlreiz atgādinātu valstu valdībām, piemērot šos noteikumus, jo pilnīgi noteikti doma nav tāda, ka transporta vadītāji maksās tikai nodevu, bez tā, ka netiks uh, risinātas citas problēmas, piemēram, uh, ceļu izraisošais troksnis un citas citas. Protams, ka nevar uzskatīt šīs nodavas kā savu veidu jaunu nodokli smagajiem transporta līdzekļiem. Tā tas nav. Mums ir jāturpina strādāt vidas uzlabošanai, mums ir jāsamazina CO2 izmeša Eiropā un līdzīgi. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs tiešām noteiktu vidas nodevu un tā tiktu izmantot tikai un vienīgi vidas sakārtošanai. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies Šmita kungam, un tagad es dodu vārdu Vandālam Luhan kungam viena minūte. Priekšsēdētāji. Ar šo lēmumu par eiro viņieti Eiropas Savienība pieņem pavisam pamatot beidzot šo principu, ka piesārņotājs maksā. Un tagad mums būs iespēja panākt to, ka tiek ņemts vērā šīs izmaksas, ko rada trokšņa piesārņojums, CO2 emisijas, un par to, būs, par to dabūs maksāt piesārņotāji. Un ļoti labi, ka mums ir izdevies nonākt pie šīs vienāšanās. Mēs tāpat arī ceram, ka komisija nāks klajā ar tālākiem priekšlikumiem, arī attiecībā uz citiem transporta veidiem tā lai arī tajos izdevumu, nu šāda veida izdevumi tiktu ņemti vērā. Protams, jāņem vērā katra sektora specifika piemēram, upju, kuģu transports tāpat arī tiek skarts, nu, tas piedzīvo dažādu veidu problēmas, ņemot vērā sausumu, kas ir Eiropā, bet tik un tā, katrā ziņā jāturpina strādāt pie visiem transporta līdzekļu veidiem. Paldies, saka priekšādātājs, tālāk došu vārdu Grandes Paskala kungam, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Tā nav nekāda sagatīšanās, ka Spānija, Itālija, Grieķija un Īrija, tāpat arī Portugāla, ir visas viensprātas apšaubot šo eiro viņietas projektu. tas, nu, tas tāpēc, ka tās visas ir periferālas nomaļas valstis, un mēs zinām, ka mums nāksies maksāt daudz vairāk. Tieši tāpēc, ka tā, mēs neesam geogrāfiski centrāli izvietotas dalību valstis. Eirovinietas projekts ir ļoti pretrunīgs. Tajā par labu tam runā ar vien vājākie argumenti. Nu, protams, ka ir nepieciešams ārējās izmaksas internalizēt. Tā ir laba doma, bet nav iespējams atrisināt sastrēgumus, uzliekot šādu veidu sodu maksas tikai smagajiem autotransporta līdzekļiem. Uh, Un savukārt princips, kur piesārņotājs maksā, protams, ir labs, bet tas tiek pieminēt, piemērots ļoti diskriminējoši. Eiro vienietas sākumā tika redzēts kā ieņēmuma avots infrastruktūra finansēšanai, bet tagad tikai 15% tiks ieguldīti TNT tīklos. Un tas pat nav obligāti, tā ir tikai rekomendācija. Un finanšu ministri beigu beigās, protams, šos līdzekļus beigās tērēs tam, ko viņi vēlas, savu, savu valšu interesēs, lai kāda arī nebūtu šie interešu faktori. Un galu galā mēs nonāksim tikai un vienīgi pie trieciena ceļu transporta sistēmai kopumā. Un e, iekšējā tirgu tas ir vienīgais nopietnais preču pārvadāšanas veids. Tā ir šī nežēlīgā realitāte, un te vēl jāņem vērā ekonomikas krīze. Tas viss traucēs Eiropas Savienības e, konkurencei, un mēs nevaram atļauties šādu veidu eksperimentu, kas jau tā riskantajā situācijā esošo ekonomiku varētu nostādīt vēl sarežģītākā situācijā. Un visbeidzot, Pārtiks krīze, ko nesen esam novērojuši un kas, eh, nu, diemžēl ļoti smagi gulsies uz Spānijas ražotāju pleciem, būs vēl viens eh, sots papildus un jau mūsu apspriestajiem eh, tiem zemniekiem, kas jau tā maksā par visām šīm nelēmēm. Tāpēc mēs Spānijas delegācija balsosim pret šo priekšlikumu. Paldies, De Grandes kungam, tālāk Denelis kungs. Paldies, priekšādātāji! ar šo dokumentu ieviestais princips piesārņotājs maksā, kas noved pie iekšējo izmaksu internalizācijas, ir ārkārtīgi svarīgs kopējā vispārīgajā plānā. Tas ir svarīgs arī tīri simboliski. Gal galā runājam par tādas sistēmas izveidošanu, kas ļaus šo principu īstenot dzīvē, bet kas vienlaicīgi ļaus dot arī ieguldījumu sastrēgumu eh, apkarošanas jomā tie mazināsies, un, eh, protams, jādzirdējām arī te bažas, kas tika paustas par to, ka nav, nav nodrošināta šī principa viennozīmīga, nediskriminējoša piemērošana. Šis kompromisa teksts, pie kā nonācis mūsu kolēģis Kadravī kungs, tomēr, manuprāt, ļoti labi īsteno progr par, ies, ierosina progresīvu šo nodevu noteikšanu tā, lai ar uh, līdzekļiem varētu laika gaitā atjaunot arī autoparku Eiropā un tam līdzīgi. Nu, lai pārliecinātos, ka šī sistēma ir efektīva un ka tā tiek atbilstīgi un pārskatām piemērota uh, attiecībā uz dažādajiem pasākumiem visās dalību valstīs, mm, nu, par to būs atbildīgi īstenotāji. Un turklāt parādās vēl jautājums arī par finansējumu, par to, kā šī ieņēmuma tiks izmantot. Uh, tā, lai tie tomēr netikt izmantot tikai tāpēc, lai sektu budžeta, budžeta iztrūkumus. Paldies, nākamais runātājs Pirkerkungs. Paldies, priekšādātāji. Mēs jau visi zinām, ka šī direktīva ir kompromiss, bet pilnīgi noteikti tas ir labs kompromiss. Tas ir labs kompromiss tāpēc, ka tas ir pieņemams abām pusēm, nu vismaz zināmā mērā. No vienas puses transporta sektoram un otras puses iedzīvotājiem, kas cieš no visiem šiem izpotāju gāzēm un no trokšņa. Es domāju, ka šeit ir nodrošināts trīs liels priekšrocības. Pirmām kārtām šīs, šīs nodevas par maksas ceļiem var tik tālāk izmantots, lai uzlabotu ceļu infrastruktūru. Tas ir labi no ekonomikas viedokļa, tas palielinās arī ceļu drošumu. Un otrām kārtām svarīgi, ka nodrošinām harmonizāciju, kas savukārt ļaus samazināt izmaksas un sastrēgumus un kas ļaus dalību valstīm nu, arī pietiekamu brīvību, pietiekamu, uh, pietiekams pilnvars, lai aprēķinātu šīs emisijas un attiecīgi nodei, nosakāmās nodevas uh, un nu, tātad tā, to attiecīgo izpausmi ceļu maksā. Tajā pašā laikā pārvadātāji varēs ietaupīt līdzekļus, uh, jo tieši šādā veidā investēs tālāk vidē draudzīgos transporta līdzekļos un varēs pārvietoties zināmus, eh, zināmos nedēļas laikos. Nu, domāju, ka tas novadīs arī pie autotparka atjaunošanās. Viss, ko gribējām, nesam panākuši, bet pateicoties parlamentu spēcīgajai nostājai, es ceru, ka mums arī tālākajās sarunās ar padomu izdosies gūt pozitīvs rezultāts. Es tiešām ceru, ka tajā brīdī, kad šī direktīva tiks īstenota, tā netiks visa tomēr nokrauta ar uh, birokrātisko slogu un tā tomēr spēs darboties. Paldies, Pirkar kungam, tālāk tikā augundz uz pusotru minūti. Uz minūti. Paldies, priekšsādātāji! šīs nodevas tiks no, noteikts ņemot vērā ārējās izmaksas, un tādā, rezult, tādā veidā mums izdosies noteikt atbilstīgas nodevas ceļu sektoram, ceļu transporta sektoram, kas veido ļoti daļu, ļoti būtisku daļu visos šajos tīklos. Bet te jāatcerās, ka ir arī citi, kas, citi sektori, kas veido daļu no transporta tīkliem. Un jāsaka, šādā veidā īpaši liels loks tiek uzdots tieši perifēro valstu pārvedātājiem, un tas nav atbilstīgi. Nedrīkstam pieļaut šādu veidu diskrimināciju, kur, kuras pamatā būtu nacionalitāte šādiem pārvadātājiem. <clears throat> Katrā ziņā tas, ka dalībvalstis var brīvprātīgi izvēlēties, vai uzlikt šīs nodevas vai ne, tas, es domāju, novadīs pie konkurences skropļojumiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai ieņēmums savukārt, ko gūsim no šīm nodevām, uh, tiktu tālāk ieguldīti, lai šīņam tiktu tālāk ieguldīti infrastruktūra attīstībā. Tā, lai mēs varētu, piemēram, izveidot attiecīgas autostāvvietnes smagajām automašīnām pie lielajiem ceļiem. Paldies! Saka priekšsēdētājs pāriem pie brīvā mikrofona procedūras un pirmais Valenses kungs. Priekšsēdētāji, kolēģi, mēs visi saprotam, ka ir nepieciešams padarīt preču transportu ilgspējīgu. Un tas ir jādara investējot infrastruktūrā un atjaunojot ceļu floti. Eiro viņiete ļauj piemērot principu piesārņotājs maksā. Un tas nāk par sliktu dažām valstīm salīdzinot ar citām. Tas nav tikai tāpēc, ka tiek negatīvi ietekmēta transporta nome, nozare, bet arī pateicoties noteiktām sistēmām noteiktās valstīs. Jārunā arī par to, cik obligāti ir nosacījumi attiecībā uz fondu finansējumu izmantošanu un kā tas ietekmēs vidi. Iespējams, ka būs nelieli pozitīvi rezultāti, tas ietekmēs savstarpējo savienojamību, varbūt noteiktas transporta nozares, jomas, bet, manuprāt, šeit vislabāk būtu izmantot samierināšanās procedūru, lai risinātu tos jautājumus, kas vēl nav atrisināti. Paldies, Fidens kungs, tagad Brons kungs uz vienu minūti. Paldies! Piedāvātā direktīva varētu būt pēdējais salmiņš, kas salauztu mūsu transporta nozares muguru, kas jau tā ir cietusi pēdējo desmitgažu laikā. Samazinājums transporta nozarē ir vairāk par 8% un apmēram 80% kontrolē ārzemnieki. Uh, Eh, tiek aizvien vairāk izmantoti ārvalstu transporta līdzekļi un aizvien vairāk ārvalstu uzņēmumu ienāk mūsu tirgu un maksā nodokļus citām valstīm. Izskatās, ka mēs vienkārši zaudējam savu daļu tirgu, pateicoties konkurencē, bet šī konkurence nav godīga, jo mūsu nodokļi ir daudz lielāki, piemēram, attiecībā uz degvielu ārvalstu. Uh, darbinieki strādā Lielbritānijā, atvedot lētāku degvielu, tūkstošiem litru šādas degvielas, un šāds nodoklis varētu būt nāvējošs mūsu nozarē, un tāpēc jāsaka nē. Paldies, Pranskungs. Tagad Dorfman kungam vārds uz vienu minūti. Priekšsēdētāji. Nav šaubu par to, ka iekšējais tirgus ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem, un efektīva transporta struktūra ir daļa no šī tirgus. Bet es dzīvoju pie ceļa, kur tiek pārvadāti 50 miljoni tonu kravas katru gadu. Nu, ir skaidrs, ka arī šādiem cilvēkiem ir tiesības neciest no šāda intensīva transporta Un šī direktīva ir viens no mazajiem soļiem pareizajā virzienā, tā, lai investīcijas tiktu tērētas, tā, lai cilvēki tiktu labāk aizsargāti pret skaņas piesārņojumu, un lai šie smagie transporta līdzekļi kļūtu modernāki un tiktu izmantot arī modernāki materiāli. Labi arī ir tas, ka būs lielāks nodoklis kalnu reģioniem, Labi arī ir tas, ka tiks piemērots brīvprātības princips, tā lai tās valstis, kas nevēlas ieviest eiro viņietu, varētu to arī nedarīt. Bet, diemžēl, ietekme uz cilvēkiem varbūt nebūs tik laba. Paldies, Dorfman kungs, tagad Kelī kungs uz minūti. Paldies, es zinu, ka kopējā tendence šeit ir pozitīva, ir jārisina klimata izmaiņu jautājums, bet ir skaidrs, ka jārisina arī visas problēmas, kas noved pie piesārņojuma. Un tāpēc šāds nodoklis smagajiem auto ir loģisks. Bet it īpaši mums būtu jāpievēršas sekojošam jautājumam. Mums ir jāizstrādā tehnoloģijas, kas ļautu samazināt dzinēju jaudu tā, lai spētu šie te dzinēji nobraukt lielāku kilometru skaitu, izmantojot mazāk litru degvielas. Tādējādi palielinātos to efektivitāte. Tas attiec ne tikai uz smagām automašīnām, bet arī uz vieglām. Vieglajām tas ir tas, kas mums būtu jāveicina. Paldies! Paldies, Kelī kungs! Tagad Inerkungs. Paldies priekšādātāji. Beidzot, šis uzdotais jautājums par nodevu uzlikšanu smagajiem transporta līdzekļiem tiek risināts, un tas, tas ir labas ziņas visiem pilsoņiem. Tāpat laikā, protams, esam ļoti tālu no tā brīža, kad nodrošināsim, ka autotransporta tīkls pilnīgi noteikti ņems vērā visas iz, izmaksas, ko tas rada sabiedrībai - piesārņojumu, sabiedrības veselību, visi šie negadījumi, kas rodas tāpēc. Katru gadu tas izraisa milzīgus izdevumus, un to lielākoties izraisa tieši smagie transporta līdzekļi, un šīs izmaksas netiek ņemts vēlā, vērā. Un nedrīkstam to ņem, ņemamt vērā. Ir jādomā arī par visiem tiem apst, drausmīgajiem darba apstākļiem, kādi ir šo smago automašīnu šoferiem. Tas viss ir jāregulē un jānosaka. Protams, nedrīkstam pārspīlēt, bet tāpat laikā mums ir jābūt šīm nodavām, ir jābūt maksimālām nodavām tā, lai visi šie, eh, lai, lai piemēram, tikt izmantot arī citi transporta līdzekļi, upju transporti, gaisa transports un dzelzceļa transports. Tie visi ir sektori, kas var palīdzēt mums šajā gadījumā. Tas, protams, jādara ļoti inteliģentā veidā, tā, lai necieš MVU, lai necēš, piemēram, algas transporta sektorā nodarbinātajiem, bet katrā ziņā šis solis ir pirmais solis eh, pareizajā virzienā. Paldies, saka priekšsādātājs. Līdz ar to beidzam brīvā mikrofona eh, procedūru un došu vārdu komisāram Kalaskungam. Thank you very much. Paldies, godātie deputāti, paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies visiem, kas izteica savus komentārus. Es mēģināšu atbildēt. Vispirms, eiro viņete nav Eiropas nodoklis, un eh, uz šādu pamatu mums visas diskusijas arī vajadzētu balstīt. Nav tā, tātad šī direktīva nosaka un uh, sa harmonizēs 22 dažādās valstīs piemērotos ceļu nodevas. Gan smagajām automašīnām, gan vieglajām automašīnām. Vieglajām tas jau ir sakārtots, bet smagajām vēl nē. Tātad, lai nav tā, ka katrā valstī būs jāmaksā savādāk, protams, tas arī būs, un tomēr otrais. Lūdzu, akceptētiet, un tas ir daudz uh, lielāks jautājums. Patiesībā mēs runājam par diviem uh, divām milzu cīņām, kuras ir šīs direktīvas pamatā. Pirmais, kurām par ko būtu jāmaksā? Tātad, kurš maksā par infrastruktūru. Tātad izmantotājs un piesārņotājs maksā. Tā tas vienmēr ir bijis, un šī direktīva to vēl tikai apstiprina. Otrā milža cīņa, kas ir bijusi pamatā, un šī cīņa turpinās un ir ārkārtīgi asiņaina, ja vēlaties pēdiņās, un tas ir konflikts starp valstīm, kurām ir ļoti spēcīga smago transporta līdzekļu tranzīta satiksme, un starp tām valstīm, kuras ir daudz elastīgākas savu problēmu risināšanā infrastruktūru aspektā. Un, protams, ka vajadzētu sadalīt nastu Tātad, kā infrastruktūru izmanto nodokļu maksātāji un visi izmantotāji. Mēs nedrīkstam piemērot diskrimināciju. Un tad, protams, ir tādas valstis, kuras baidās, un eh, šīs valstis eh, parādījās šajās debatēs, eh, tās izrādīja savas bažas un ir izrādījusi arī iepriekš. Vēlētos tikai atgādināt, ka pagājušā gada 15. oktobrī padomu vienojās par politisku kompromisu. Tātad eh, padomu ir vienojusies un cīņa turpinās šeit. Alkad Rauja kungs ir veicis, es pat gribētu teikt, neap aptveram lielu darbu, ir panāks ārkārtīgi labs kompromiss un ir arī ļoti labs pamats tam visam. Tāpēc es vēlētos griezties pie deputātiem, lūdzu atbalstiet šo kompromisu. Protams, ir vesela virkne detaļu, kuras varbūt neapmierina pilnīgi visus, neapmierina dažādo viedokļu izteicējus, bet eh, šis ierosinājums tiešām ir milzīgs solis uz priekšu, par to mēs esam cīnījušies jau gadiem, un tagad mēs beidzot esam nonākuši fināla taisnē. Paldies, paldies eh, komisāra kungam, un tagad dod vārdu Georgi kundzei. Tisztelt eh, képviselő hölgyek és urak! Először is szeret... Godātie deputāti, Pirmkārt, es gribēju pateikties jums par šo vērtīgo debati. Tik izteikti daudzi argumenti par un pret, un tas norāda, ka šeit patiešām ir runa par īstu kompromisu, kā norādīja komisārs. Neskatoties uz grūtībām, uz eh, pretrunām, esmu pārliecināta, ka šis ir īsts Eiropas panākums, kā Leitfrīd kungs teica. Esmu pateicīga par jūsu uh, labajiem vārdiem par Ungārijas prezidentūras darbu. Kā jau visi citi kompromisi, šeit mēs runājam par noteiktu līdzsvaru, kur ir ņemti vērā dažādi argumenti, piemēram, vides e, jautājumi, ekonomiskā ilgspējīga un tā tālāk. Es noraidu to, ka vides jautājumi padomē nav svarīgi. Pretējā gadījumā mums šāds direktīvs vispār nebūtu bet mums bija jāpanāk līdzsvars gan starp centrālām valstīm, gan arī starp valstīm, kas atrodas tālāk no centra. Mums bija plašas debates padomē, lai panāktu vai vienotos par tādu risinājumu, kas neliktu šīm attālākajām valstīm, valstīm justies kā iedzītām stūrī. Padomē tika, tika panākts vairākums, un es ceru, ka parlamentā būs tāpat. Iespējams, ka šeit ir runa tikai par pilienu jūro, bet es uzskatu, ka šis ir svarīgs solis pareizajā virzienā, internalizējot ārējās izmaksas un nodrošinot to, ka finansējums nonāks atpakaļ pašā nozarē. Protams, šis ir kompromiss, tas ir jāatzīst, un mums nākotnē būs visas iespējas uzlabot šo jautājumu. runājot par konkrētiem jautājumiem, es gribēju pievērsties iekasēto nodokļu iz, izmantošanai, kā Strakskungs jautāja. Vienošanās satur detalizētas rekomendācijas dalībvalstīm, kā šo naudu izmantot, un tur ir norādīts, ka iekasētie nodokļi vismaz 15% apmērā, kā norādīja Maisners kundze, jāizmanto TNT finansējumam. Šis ir ļoti labs kompromiss, kā Straksa kungs teica. Iespējams, tas ir pirmais solis, bet tas ir solis pareizā virzienā. Otrs jautājums, ko pieminēja Starks kungs, bija saistīts ar sastrēgumu izmaksām. Līgums atrunā arī šo jautājumu, jo ļauj dalību valstīm noteikt nodevas, diferencētas nodevas, atbilstoši vietai un laikam. Un dalību valstīm ir iespēja piemērot lielākus nodokļus laikā un vietā, kur ir sastrēgumi. Šādi sastrēguma nodokļi ir alternatīvs veids, kā cīnīties pret sastrēgumiem. Ja runājam par piesārņojumu ārējo izmaksu ietvarā, tad šis mehānisms ļaus risināt zināmā mērā sastrēguma problēmas uz Eiropas ceļiem. Lichtenbergers kundze pieskārās trešajam jautājumam par ārējām izmaksām. Šī gada 14. decembrī padome pirmajā ras, eh, lasījumā vienojās par savu pozīciju un pēc parlamenta pieprasījuma iekļāva punktu direktīvā, lai sniegtu politisku vēstījumu pilsoņiem Tātad mēs rakstījām, ka saistībā ar kalnu reģioniem attiecībā uz eiro 1, 2 un 3 eh, transporta līdzekļiem augstākas, augstāks nodavas tiks piemērotas, jo šādi uh, transporta līdzekļi rada lielāku piesārņojumu, jo, piemēram, degvielas nodevas uz viņiem attiecās vēlāk nekā uz citiem transporta līdzekļiem. Lai veicinātu transporta līdzekļu flotes atjaunošanu, mēs esam noteikuši zināmus stimulus Eiro 5 un Eiro 6 klases transporta līdzekļiem, un šādu transporta līdzekļu izmantošanu jāveicina, balstoties uz direktīvu. Deputāti, priekšsēdētāji, šīs dienas debata parādīja, ka eiro viņetes direktīva ir pozitīvs un nopietni svarīgs solis uz priekšu transporta industrijai. Šis ir konkrēts priekšlikums attiecībā uz smagajiem transporta līdzekļiem. Tas ir svarīgs pats par sevi, bet arī ir simbolisks, jo šeit ir runa par pirmo reizi, kad tiek izmantots princips piesārņotājs maksā. Mēs gribētu internalizēt ārējās izmaksas attiecībā uz visiem transporta līdzekļiem nākotnē. Ungārijas prezidentūra ir priecīga, ka mums izdevās noslēgt vienošanos ar parlamentu un esam pārliecināti, ka šis instruments, ko pieņems parlaments, uzlabos gan ekonomisko efektivitāti, gan arī samazinās negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada ceļu transports tā, lai beigu beigās ieguvēji būtu pilsoņi. Paldies! Tagad es gribētu dot vārdu bērnu tēvam Elkadrauju kungam. Lielas paldies priekšādātāji, godātāji kolēģi! Tiešām gribu teikt lielu paldies visiem, kas man atbalstīja šai procesā. Paldies arī tiem, kas man pieminēja komentāros, pat ja viņi nebija viensprāts ar mani transporta sektors un izmaksas, infrastruktūras izmaksas, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un šīs izmaksas pilnīgi noteikti ir ļoti svarīgs, jo te runājam par sastrāgumiem, gaisa piesārņojumu un tā tālāk. Tas viss tiek šajā direktīvā regulē, regulēts. Un rezultātā Eiropā radīsies iespēja un dalībvalstīm radīsies iespēja piemērot šo pie, principu piesārņotājs maksā. Un tam tiek attiecīgi piedāvāt arī instrumenti, kā izmantot šos ieņēmumus, tātad tos atkal investēt transporta sektorā tā, lai varētu tikt uzlabots šis sektors, tā, lai tiktu uzlabota uh, sektora efektivitāte, liederīgums. Un turklāt tika nodrošināts atskaņotības ar dažādiem transporta veidiem, nu, turklāt darot to nediskriminējoši. Savos ievadvārdos es jau noru, norādīju uz to, ka pie kompromisa nonākt nebija viegli. Komisija savā Baltijā grāmatā vēlējās panākt to, ka tiek internalizētas ārējās izmaksas obligātā kārtā līdz 2020. gadam. Mēs ceram, ka tiks, tiks nodrošināts adu, parlamenta atbalsts šai direktīvai, un tā mēs varēsim pierādīt to, ka Eiropa ir spējīga pieņemt lēmumus, kas nāk par labu tās pilsoņiem. Es turklāt arī ceru, ka atsevišķas valstis efektīvi varēs piemērot šīs jaunās iespējas un ka mēs iegūsim ļoti, gūsim ļoti labus panākumus, arī pārliecinot tos, kas joprojām vilcinās šos pasākumus piemērot. Un tāpēc, dārgie kolēģi, tieši šādā veidā mēs varam pavirzīties uz priekšu šai jautājumā Eiropas komisija. Komisijai vēl ļoti daudz ir jādara, protams, tā turpmākajos gados nāks klājā ar jauniem priekšlikumiem, ja tā nāks klājā ar priekšlikumiem kuģošanas jomā un citās jomās. Uh, tādējādi nodrošināt to, kā ārējās izmaksas tiek internalizētas visos transporta sektoros. Bet tas ir nākamais gaidāms turpmākajos gados, bet pagaidām, lūk, šis ir tikai pilnais solis pareizajā virzienā. Paldies priekšā, tātās saka, ka drāvī kungam. Un tagad uz pāris minūtēm pārtrauksim sanāksmi, lai sagatavotos balsojumam.